pārliecināts, ka arī jūs to ņemsiet vērā. Tik daudz par paziņojumiem. Tagad mūsu dienas kārtība. Tā tika pieņemta priekšsēdētāja konferencē 22. septembrī sakarā ar 137. reglamentu pantu. Mums nav nekādu grozījumu, nav arī priekšlikumu par kādām izmaiņām. Uh, Tātad mēs apstiprinām mūsu darba kārtību. Tagad varam ķerties pie kārtējām debatēm. Pierwszy